Pirmais darba kārtības punkts, e, tas ir padomes un komisijas paziņojumi par gatavošanos Eiropadomes 2004. gada 20. 21. marta sanāksmē vispirms padomes vārdā Kukulas kungs. The Spring European Council meeting Eiropas padomas pavasara sanāksmi tradicionāli ir veltīta sociālajai un ekonomiskai politikai, taču pirms raugāmies uz nākošās nedēļas Eiropadomas eh, ekonomisko darbu kārtību, minēšu vēl dažas lietas darba kārtībā. Startautiskie notikumi ir nepārprotam iekļaujama darba kārtībā situācija Ukrainā arvien ir mūsu prātos, un tas arī bija iemesls pagājušas nedēļas eh, ārkārtas sanāksmei valdību un valstu vadītājiem. Es eh, detalizēti par to tagad nerunāšu, jo tas ir temats nākošajām debatēm. Tikai sacīšu, ka ir ļoti iespējams, ka nākošais nedēļa Eiropadomi pievērsīsies atkal šim tematam. Runājot arī tālāk par ārlietām. Marta Eiropadome apspriedīs ES Āfrikas augstākā līmeņa sanāksme, kurā piedalīsies apmēram simts uh, valstu un valdību vadītāji 1. un 2. aprīlī Briselē. Eh, galvenais temats būs uh, ekonomiskā un sociālā politika debates tiks strukturēts ap trījiem pamatkomponentiem - izaugsme, darba vietas un konkurētspēja. Pirmkārt, Eiropas pusgads. Otkārt, e, industriālā konkurētspēja, treškārt, klimats un enerģētika. Tās, tā nav sagadīšanās, ka ir izvēlēti tieši šie temati. Tie ir cieši saistīts cits ar citu. Eiropas pusgads ir iespēja uzraudzīt Eiropas 2020. gada stratēģiju un konkurētspēja vidi un eh, enerģētika ir mm, neatraujami komponenti nav iespējama izaugsme un konkurētspēja, bet visaptvarošas klimata un enerģētikas politikas. Eiropadomi noslēgus pirmo posmu. Jau decembrī Eiropadomi sniedz vadlīnijas politikas prioritātēm 2014. gadam, un tas arī uzsvēra Eiropas pusgada procesu nozīmi. Nākošu nedēļu Eiropadomi izvērtēs 2013. gada valstīm veltīto rekomendāciju nozīmi un izvērtēs nacionālās reformu programmas eh, sociālās un ekonomikas dimensijas gaismā. Vēlos izmantot šo iespēju pateikties šim parlamentam par nozīmīgo darbu, ko esat veikuši dažādos Eiropas pusgada aspektos. Mēs tuvojamies ekonomiskā cikla beigām. Uh, Krīzes sekas vēl ar vienu ir jūtams, izaugsme ir nevienāda, sadrumstalot, taču ļaunākais iespējams jau ir aiz muguras. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc Eiropā dome izskatīs eh, Eiropas 2020 stratēģijas īstenošanu. Komisijas priekšsēdētājs sniegs stratēģijas pārskatu eh, līdz 2015. Eh, gada pavasara padomē. Dargie kolēģi, Eiropai eh, nepieciešama industriālā bāze konkurētspējai. Tas ir, tā ir, tā ir svarīga sastāvdaļa, kas nodrošina ilgspējīgu mūsu ekonomiku atveseļošanos. Eiropadome apspriedīs, kā panākt šo industriālo konkurētspējas pamatu. Apspriedīsim juridisko ietvaru un iekšējo tirgu, taču ar to vien nepietiks Līderi tālāk arī skatīsies, kā atbalstīt konkrētspēju visās politikās, lai nodrošinātu, ka tiek īstenota atbilstoša pieņemtā īstenošana. Mums ir jānodrošina, ka Eiropai ir kvalificēts darba spēks. Tas ir svarīgi, piemēram, zinātnes, tehnoloģijas, inženērijas un matemātikas jomā trūkumi ir jāatrisina. Vēl viena lieta, kas ir jārisina Eiropadomē, ir saistīta ar augstas izaugsmes nozarēm. Tur bieži vien pietrūksta investīciju un eh, inovācijas un jāveicina arī ieguldījumi. Konkurētspēja ir svarīga arī tad, ja raugāmies uz eh, mūsu rūpniecību no starptautisko tirgu perspektīvas. Jānodrošina, ka Eiropas uzņēmumi tiek eh, integrēti globālajā vērtību ķēdē. Jānodrošina arī konkurētspēja ambicioza tirzniecības un investīciju plānu ietveros ir jāparedz eh, saskaņot klimata un enerģētikas politika. Eiropa padomu noturēs pirmās debats par jauno politikas ietvaru enerģētikai un klimatam periodā no, no 2020. līdz 2030. gadam. Eiropa padomu cer, ka tiks noslēgts. Eh, noslēgt vienošanās ņemot vērā uh, darbu grafiku, par kuru vienojās uh, Varšavā un ņemot vērā kopu 21, kas notiks Parīzē nākošu gadu uh, līdz 2030. gadam samazinot emisijas. Šī ir joma, kas mums, protams, ir tālāk jāattīst tuvākajā nākotnē. Eiropā dome arī secinās, kāds progress ir panākts kopš pēdējās sanāksmes mājā enerģētikas jomā. Enerģētikas tirgus integrācija līdz 2014. gadam, lai novērstu Eh, dažu dalībvalstu eh, atstumtību no vienotajiem Eiropas Savienības enerģētikas tīkliem 2015. gadam arī ir viens svarīgs temats. Ņemot vērā nesenos notikums Ukrainā, šis temats ir vēl jau svarīgāks. Eiropā doma identificējas nozares, kur nepieciešams tālāks darbs, lai panāktu šo mēr šos mērķus. Padoma arī izskatīs, kā atrisināt lielo enerģētikas izmaksu problēmu. Godātie deputāti, priekšsēdētāji, mēs uzskatām, ka šī padome būs vērsta uz ekonomiskā parast, taču, kā vienmēr, būs arī papildu temati, kas tiks apspriest Eiropadome. Apspriedīs visos jautājumus līdz ar jautājumiem par konkurētspējas, darbvietu izveides un izaugsmas nodrošināšanu. Kā parasti šajās debatēs parlamentā mūsu ekonomikas un sociālā politika ir mūsu spēks. Tas mums ļauj panākt lielāku nozīmi starptautiski, uz starptautiskās skatuves un būt par svarīgiem globāliem spēlētājiem. Paldies! Pīlēnk. Paldies, eh, Kukulas kungam, un tagad eh, par Ozo komisijas vārdā. Thank you. Paldies priekšsādātāji. Ministra kungs, godātie eh, deputāti. Šodien Eiropas acis, protams, ir vērstas uz krīzi Ukrainā, un arī Eiropadome daļu sava darba veltīs šim ļoti nozīmīgajam jautājumam. Bet tā kā mēs par to diskutēsim šodien nedaudz vēlāk, es tagad koncentrēšos uz citiem elementiem, kas ir Eiropadomes darba kārtībā. Es gaidu, ka Eiropadome izvērtēs progresu, kas ir sasniegts uh, Uh, pārvarot uh, ekonomisko krīzi. Nepieciešams konsolidēt atgūšanos no krīzes. Mums uh, jāuztur struktūrālo reformu gaitu un jāstiprina mūsu pasākumi bezdarba apkarošanas jomā. Šī ir pēdējā Eiropa padome pirms Eiropas vēlēšanām, un tāpēc mums svarīgi uh, virzīties uz priekšu, mēs noslēgsim uh, pirmo Eiropas, iepriekšējo Eiropas pusgadu un uh, ekonomikas kontekstā. Uh, runāsim arī par makroekonomikas reformām dalību valstīs. Tikai pirms divām gadiem, divām nedēļām mēs diskutējām par šī parlamenta rezolūciju par Eiropas pusgadu. Un es ar prieku konstatēju, ka viedokļi par pusgada prioritātēm saskanēja. Mēs strādājam pie ekonomikas prognozēm. Šogad uh, mēs uh, sagaidām pusotra procenta izaugsmi un nākamgad divus procentus. Tas ir neliels uzlabojums. Izaugsme atgriežas Eiropā. Un tas attiecās arī uz tām valstīm, kas ir vismagāk cietušās. Protams, uh, palielināsies eh, arī izdevumi eh, dalībvalstu iekšienē. Bet eh, mums jāpanāk, lai mazinātos dalībvalstu parādi, lai turpinātos fiskālā konsolidācija un lai reformas tiktu turpinātas, lai veicinātu izaugsmi. 2020. gada stratēģijas īstenošana un specifiskās rekomendācijas ir svarīgas, lai veicinātu izaugsmi un uh, mūsu pilsoņiem mēs varam sniegt labās ziņas, jo izaugsme ir uh, priekšnosacījums darba vietu izveidei, un bezdarba apkarošana ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm. Mēs mudinām dalību valstis īstenot jaunatnes garantijas. Nākamajā mēnesī mēs uh, sāksim jaunos pasākumus, lai pārvarētu šo sociālo izaicinājumu, proti jauniešu bezdarbu. Godātie deputāti, uh, mēs uh, varam būt um, droši par nākotni uh, tad, ja ir paredzama attīstība. Mēs pēdējā laikā esam konstatējuši, uh, pozitīvu attīstību um, banku sektorā, esam izveidojuši vienoto uzraudzības mehānismu, un tagad ir svarīgi īstenot pēdējo elementu, proti banku noregulējumu mehānismu. Eiropas komisija uh, ir aizstāvējusi savu priekšlikumu, bet padome joprojām vēlas iekļaut vēl dažus elementus starpvaldību vienošanās bet komisija šonedēļ padomē vēlreiz uzsvers, ka starpvaldību vienošanās ir uh, ārkārtējs risinājums, uh, tam jābūt minimālam. Mēs vēlamies uh, fondus, kas būtu pieejami no nu pirmās dienas, un mēs vēlamies vienkāršākus pārvaldības noteikumus, mēs vēlamies, lai visur tiktu ievērotas Eiropas Savienības normas, lai tiktu sasniegta uh, līdzvarošana starp institūcijām. Vakar Ekofeinā netika panākts nekāds progress, uh, netika saskaņotas padomes un komisijas nostājas, un mēs esam nobažījušies par padomes uh, Uh, nostāju, ņemot vērā arī Eiropas tiesas uh, jurispr um, uh, jurisprudenci. Es gribētu uzsvērt, ka mēs joprojām aizstāvam savu sākotnējo priekšlikumu, kas ir kopsakarīgs un atbilst Eiropas normām. Godatie deputāti, mēs sagaidām, ka tiks apstiprināta arī uh, komisijas uh, tiks apspriests komisijas paziņojums par uh, rūpniecisko atgūšanos. Mums ir uh, skaidras problēmas. Uh, rūpniecība ir zaudējusi savu konkurētspēju, uh, industriālās bāzes modernizācija ir palēnināta un Eiropā ir uh, ļoti augstas enerģētikas cenas. Enerģija maksā dārgāk nekā mūsu konkurentiem. Uh, Eh, tāpēc eh, ļoti daudz jādara, lai panāktu vienādus spēles noteikumus. Mēs vēlamies eh, izveidot labāku uzņēmēju darbības veidi, atbalstīt jauno tehnoloģiju ieviešanu, un mēs esam paredzējuši arī ļoti lielu finansējumu nākamajos septiņos gados inovācijām. Mēs vēlamies atvieglot darbu, jo īpaši MVU mēs vēlamies eh, veicināt zināšanu un prasmju izplatīšanu un atbalstīt arī uh, fondu internalizāciju un ekonomisko diplomātiju. Mēs tam gatavi darīt ļoti daudz ko, bet arī dalību valstīm uh, jāuzņemas saistības, jo dažas lietas var paveikt tikai dalību valstu līmenī. Mēs vēlamies atbalstīt rūpniecību un mēs apzināmies, ka liberāls tirgus ir uh, priekšnosacījums, jo tas veicina darba vietu izveidi. Innovatīvie projekti uh, pašlaik nevar virzīties uz priekšu, uh, trūkst investīciju, bet mēs apzināmies, ka tikai tehnoloģiskais progress ilgtermiņā var stabilizēt izaugsmi. Un mēs uh, apzināmies, ka nepieciešams arī pilnveidot iekšējo tirgu. Uh, tā ir e, joprojām neatrisināta problēma, jo īpaši digitālajā jomā. Tāpat enerģētikā jāpilnveido iekšējais tirgus, lai mazinātu enerģijas cenas, kā komisija un padome ir jau apņēmušies. Arī par to noteikti tiks diskutēts, un es ceru, ka Eiropadome sniegs skaidru signālu par šo tematu. Tagad par klimata rīcības un enerģētikas politiku tā būs laikam tā svarīgākā tēma, kas tiks izdiskutēta kopā ar Ukrainas situāciju. Uzņēmumiem nepieciešama ilgtermiņa perspektīva, lai veiktu investīcijas un paliktu konkurētspējīgiem. Enerģijas cenas pieaug, un tas ir iemesls bažām. Te pašā laikā Zaļās tehnoloģijas ir svarīgas konkurētspējai un izaugsmai, bet mums ir jānodrošina pareizā vide, lai šīs tehnoloģijas varētu attīstīties. Un tagad uh, krīze Ukrainā mums vēlreiz atgādināja, cik daudz var izmaksāt un cik bīstama ir atkarība no viena enerģijas avota. 2020. gada klimata un enerģētikas politika ir pamatota un tā var Uh, tikt praktiski īstenota. Tagad mums jābalstās uz saviem mērķiem un jāiet arī tālāk. Mums jāizvirza sevi mērķi arī 2030. gadam. Stratēģiskais klimata un enerģētikas satvars, kas tika pieņemts pirms dažām nedēļām, tieši to arī nosaka. Mēs nosakām uh, CO2 un siltumnīca efekta gāzu uh, emisiju samazināšanas mērķus 2030. gadam un eh, lai, posmam pēc tā. Šie mērķi ir reāli un tos var sasniegt um, izmaksu efektīvā veidā, jo mēs varam balstīties uz uh, iepriekšējām prioritātēm. Tad par atjaunojumiem enerģijas avotiem Eiropas līmenī. Mēs esam paredzējuši, ka vismaz 27% no enerģijas eh, patēriņa jānodrošina no šiem enerģijas avotiem. Un mēs ierosinājām nenoteikti 28 atsevišķus dalībvalstu mērķus, bet uh, eh, noteikti vispārīgo satvaru, uh, pieļaujot dalībvalstīm manevrēšanas uh, iespējas. Mums ir uh, Eh, jāpanāk eh, labs slogu un darba sadalījums Eiropas līmenī. Mēs noteiksim vispārīgos mērķus, un, protams, šie atjaunojamo enerģijas avotu mērķi būs jāievēro, bet dalību valstīm pašām ir tiesības un pienākums noteikt eh, savu enerģijas um, izmantošanas sajaukumu. Mēs no savas puses rūpēsimies par to, lai dalību valstu Uh, veiktie pasākumi kopumā novestu pie Eiropas mērķu uh, īstenošanas. Un vēl par 2020. gada stratēģiju. Pašlaik mums tur nav uh, daudz saistošu mērķu. 14. gadā šī stratēģija tiks pārskatīta un tad tiks noteikti mērķi nākamajam periodam. Eiropas komisija ir sagatavojusi enerģētikas satvaru. Uh, Eh, no mūsu puses viss ir izdarīts. Tagad bumba ir eh, dalību valstu eh, laukumu pusē. Un arī no šī parlamenta daudz kas būs atkarīgs. Mums ir jāsaglabā virzība uz priekšu. Un es domāju, ka Eiropa padomēji svarīgi būs atgriezties pie šiem tematiem, jo Tikai dalību valstu apņemšanās kaut ko panākt ļaus mums programmu izveidot ambiciozāku. Mēs uh, plānojam Eiropas Savienību saglabāt konkurētspējīgu un uh, svarīgu spēlētāju pasaules mērogā ir nepieciešams visiem strādāt kopā un uh, nepieciešams arī septembrī uh, Banki Mūna pasākumā uh, ierasties ar konkrētiem uh, priekšlikumiem un runāt tur vienā balsī. 2030. gads nav tāla nākotne, un mēs nevaram vienkārši sēdēt un gaidīt. Nepieciešams uh, Uh, noteikt skaidru satvaru, lai uzņēmumiem būtu skaidrās perspektīvas un uh, tie varētu veikt investīcijas. Godātie deputāti, starptiskajā kontekstā uh, ir noteikti ambiciozi mērķi, un uh, mēs uh, esam spiesti tagad strādāt kopā. Eiropas Savienībai svarīgi turēties kopā un runāt vienā balsī. Uh, Mēs varam to darīt, mēs varam būt uh, vadošie spēlētāji. Pat ekonomisko sarežģījumu laikos mēs nedrīkstam nolaist rokas. Mūsu pilsoņi gaida, ka mēs strādāsim aktīvi, un es ceru, ka arī uh, Eiropadome šos jautājumus izskatīs un pieņems konkrētos pasākumus. Paldies! Paldies, Barozo kungs. Tagad ETP grupā ir Dola kungs. Priekšsēdētā kungs, padomas priekšsēdētā dārgie kolēģi, Marta Eiropadomi notiks starptautiski saspīlētā kontekstā Sīrija, Ēģipte, Ukraina, tās ar vienu ir mūsu prātos. Mūsu kaimiņu valsts nestabilitāte mums atgādina, cik miers ir. Uh, trauslas, cik daudz mums Eiropiešiem jāstrādā kopā, lai dotos vēl tālāk un uzturētu šo mieru. Īrijas eh, dziedātājs Bono eh, pagājuši piekdienu eh, Eiropas tautas partijas sanāksmē mums nosūtīja svarīgu sētījumu, mēs viņam piekrītam. Viņš sacīja, ka Eiropa ir eh, ekonomiskā vienība, kas pastāv un tagad tā jākļūst sociālai vienībai. Mēs tam piekrītam, tā var labāk dzirdēt mūsu valsts pasaulē. Eiropadoms lēmumu par eh, Eiropas pusgada konkurētspēju ir labākais veids, kā mums doties priekšā. Bez enerģētikas politikas 28 dalībvalstī mēs ar vienu būsim enerģētikas piegādātāju ķīlnieki, un šie enerģētikas piegādātāji ir nestabilos reģionos, un šī mūsu atkarība nedrīkst turpināties. Mūsu pilsoņi ir uztraukti un arī Eh, mūsu austrumu valstu eh, pilsoņi ir ārkārtīgi uztraukti. Viņus uztrauc gan bezdarbs, gan arī tas, kas notiek viņu kaimiņu valstīs. Un šis temats būs centrālais temats nākošajām Eiropas parlamentu vēlēšanām. Mēs visi par to esam viens prāts, taču piedāvātie risinājumi ir atšķirīgi. Mēs izmantojam uh, Eh, tādus, eh, tāds devīts kā taupība, lai spēlētu ar eh, cilvēku bailēm. Un Žanslods de Junkers arī par to runā. Viņš sacīja, ka 25 miljoni bezdarbnieku Eiropas Savienībā ir vesela dalībvalsts. Un mums ir jārod risinājums, kā ļaut viņam atrast darbu. Eiropas semestris sniedz Eiropai instruments, kā stiprināt tās uzticamību, kā uh, atgriezt to starptautiskajos tirgos. Taču uh, kārtības ieviešana nacionālas budžetos nav pašmērķis, ir jānodrošina labas investīcijas, lai veicinātu izaugsmi uh, visur. Tāpēc apvārsnes 2020 mērķi ir uh, ar viens spēkā. Mazie vidēji uzņēmumi ir Eiropas pamats. Eiropai ir jākļūst inovācijas, eh, pētniecības virzītāji, taču sociālo problēmu dēļ ar vienu redzam, ka uh, bankrotē mazie vidēji uzņēmumi. Ja jūs vakar būtu at atvēruši laikrakstu pēdējie jaunumi no Elzas, jūs redzētu veselu avīzē atvērumu, kur rakstīts par uzņēmumu bankrotu. Tur ir minēts par lielajiem uzņēmumiem, taču nebija ne vārda par simtiem MVU, kas ikdienas pazūda atstājot simtiem cilvēkus bez darba. Šodien mums ir jāveicina MVU, nodrošiniet viņiem uh, labvēlīgu gaisotni. Tā mēs arī veicināsim darbvietu izveidi. Ja katra, katrs mazais vidējs uzņēmums pieņems darbā jaunus darbinieks, tad gandrīz vairs nebūs bezdarba. Atgriežos pie Eiropas pusgada. Daži uzskata, ka tā tiek neciešam zaudēta suverenitāte. Gluži otrādi. Tas ir suverenitātes tai ieguvums. Uh, Ja ir vairāk caurskatāmības, eh, dalīta uzraudzība un plašāka koordinācija, mēs stiprinām mūsu Eiropas suverenitāti. Un Eiropas pusgads ir cietoksnis, kas var stāties pretī tirgus, pat, tirgus patvaļai. Un pēdējo gadu laikā daudz jau ir panākts Eiropā, Eiropiešu svētkiem. Uh, spēkiem. Tā, mums, tāpēc mums jābūt lepniem uz mūsu mieru, uz mūsu labklājību, uz vienoto Eiropu, uz Eiropu, kas mūs aizsargā. Un es ceru, ka 25. maijā Eiropieši paudīs savu viedokli, kādu Eiropu viņi vēlas sev un saviem bērniem. Un es varu sacīt, ir vajadzīgs vairāk Eiropas, jo risinājums ir Eiropa. Paldies! Herr Dohl. Herr Dahlkungs. Eh, kolēģis Vatsons, jums gribētu uzdot jautājumu, vai jums nav iebildumu lūdzu, Vatsonkungs? You, sure the... Paldies, priekšsēdētā. Esmu pārliecināts, ka parlaments man piebiedrosies ka um, apsveicot Dola kungu, ka viņš tiks ievēlēts par Eiropas Tautas partijas priekšstādātāju. Dola kungs, jūs kongresā apspriedam, kā situācija Ukrainā uzsver mūsu bīstamo atkarību no Krievijas naftas un gāzes. Vācija te, protams, daudz ir likts uz spēles. Mans jautājums, kāpēc jūs nenosūtījāt Angelu Merkelu uz, uz Maskavu, lai tā apspriestu krīzi Ukrainā, bet atstājot to Džona Kerija ziņā? Un otrkārt, ja mēs pārējam ātrāk no fosilā kurināmā uz tīrāku enerģētiku, mēs ne tikai atgūstam mūsu uh, neatkarību no Krievijas, bet arī labāk sasniedzam klimata izmaiņu mērķi, novēršanas mērķus. Tad kāpēc Eiropas Tautas partija atteicās no saistošajiem nacionālajiem mērķiem, kas mums ir nepieciešams zaļākajai enerģijai, par kuru runāja Barozo kungs? Paldies! Pietēdoli. Lūdzu, Lūkungs. Jā, Vatsonkungs, pateicos tev par taviem apsveikumiem. Jūs zināt, Elzas nesakam apsveikumi, kad kāds sirsnīga līdzjūtība. Nu, vispirms paldies. Pirmkārt, kāpēc man būtu jānosūta Merkeles kundze uz diskusijām ar krieviem? Es esmu Eiropietis. Labi, jā, Merkels kundze ir labas attiecības ar Krieviem, tam es piekrītu, taču Eiropas uh, pusgadā diskusijās jāpiedalās visiem Eiropiešiem par enerģetikas jautājumu. Jo pat vienai valstī, vienai Vācijai nebūs tā svara, kāda ir mūsu kopīgai enerģetikas politikai. Tā ir man pirmā atbildes. Dargais Vatsonkungs, es neuzskatu, ka Eiropas tautas partija ir pretvidi. Taču, taču, nē Es arī iestājos par vīdu, taču mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Pasaules līmenī mēs esam vislabākie, un mēs esam katrā ziņā nepārprotam līderi. Un ja ir jāturpina, tad jāturpina. Taču, ja Ķīna un citas valstis mums e, nesakos, tad mēs būsim spiesti vienkārši slēgt darba vietas, un Eiropa būs vistīrākais reģions pasaulē, taču bez darba vietām. Kad es biju Vācijā, Berlīnē ar lielo uzņēmumu uh, priekšniekiem, es varu minēt visas tās lielās, uh, lielo uzņēmumu grupas. Deputāts runā no zāles bez mikrofona, tulkiem nav dzirdams. Pārtaucot Dalakungu, Dalakungs turpina. Es iestājos par to, lai tagad mēs saglabētu katru darba vietu, kas vēl pastāv, un mēs neradītu problēmas uh, uzņēmumiem vīdes problēmu dēļ. Es esmu zemnieks, nezinu, ko tas maksā, un ja visi darīs savu darba daļu, tad mēs daudz tālāk dosimies priekš. Paldies tagad sociālistu un demokrātu vārdā, Svoboda. Paldies priekšsēdētāju kungs. Es domāju, ka mums patiešām būtu jābūt lielākiem realistiem. Es domāju, ka mums patiešām vajadzētu būt lielākiem realistiem. E, tas, kas notiek Eiropā, mums ir nav ilūzija un nav, ir runas par mazāk Eiropas. Un man ir jāsaka, demokrātijas kontekstā viss, ko es dzirdēju no padomes un komisijas, eh, tad eh, tas eh, neatbilst kontekstam. Jūs runājāt par vadlīnijām, bet kur tad ir padomas vadlīnijas? Uz kurieni tā vada? Tas nav skaidrs nec iedzīvotājiem, nec mums. Būs jauna padome un atkal viss ies tāpat. Un ja mēs paskatāmies, tā, visi lēmumi ir tādi paši kā iepriekš Eh, ir paziņojumi, kas ir diezgan vāji un eh, nekas nemainās. E, ir tā kā jauns e, liberāls mākonis, e, kas aizsadz komisijas skatu uz realitāti, piemēram, Eiropas sociālās problēmas. Mēs esam bagātākais kontinents, kas atkarājas uz, attiec uz ienākumiem, bet ir ļoti nevienlīdzīgi sadalīti. Jūs runājāt par darba vietām. Kāpēc gan tik daudzi jaunieši atstāja, Spā, atstāja Spāniju, Portugāli un Franciju? Tāpēc, ka nav darba savienība. E, tas nozīmē, ka nav atbilstības starp zinātībām un nevajad, e, zinātībām Eiropā, un mums šīta problēma ir jārisina saistībā ar darba vietām. Ja mēs salīdzinām eh, sevi ar ASV, tur, protams, ka viss nav labi, bet 2,4% ir Amerikas izaugsme, eh, bet mums ir 1,5%. ASV bezdarbs ir 6,7%, bet Eirozonā gandrīz divi tik liels. Un ja mums ir 1, ja ASV ir. Eh, Eh, un šīs te eh, dati eh, liek runāt arī par inflāciju un deflāciju, bet nekas netiek darīts pret janvārī bezdarbs bija 11%, 2014. gadā tieši tāpat kā 2013. gadā. Kur tad ir tās situācijas uzlabošanās? Un IKP uzau, izaugsme bija pagājušajā gadā 0,1%, kurš šeit situācija uzlabojas. Un ja mēs runājam par jauniem jauniešiem. Protams, ir ļoti daudz jaunieši, kas piedalās pētniecībā un kas eh, meklē novatoriskus risinājumus, bet ko gan padome dara pret smadzeņu aizplēšanu? Mums ir tik daudz valstu, kur notiek smadzeņu aizplūšanas procesi, un Eiropa neko nedara, lai saglabātu labākos cilvēkus Eiropā, un ne padome, ne komisija nespēja uzlabot situāciju. Vai mums ir vīzija, kā uh, konkrēti attīstīt Eiropu? Uh, Un, un nekas, nekas pat labā nenotiek arī par nodokļiem. Ama, Vācijā Eh, pat labam notiek tiesa par vienu nodokļu nemaksātāju, eh, kurš eh, acīm redzot vairāk nekā 20 miljonus nav nomaksājis nodokļos, jo viņš ir varbūt arī 27, nu katrā ziņā virs 20 miljoniem viņš ir izvairījies no nodokļu maksāšanas, izmantojot Šveices nodrošinātās Eiropas. Uh, un e, Šveice un Austrija joprojām pretojas e, sadarboties e, šajos te jautājumos, tā kā mums nav nec drosmes, nec vīzijas, nec vadlīniju. Es esmu neapmierināts un patiešām, es var, patiešām mums ir iemesls būt neapmierinātam un tieši tāpēc Foriča kungam ir veiksme. Te mums nav atbildes un ja nav veiksmīgas politikas, tad uzvar populisti, jo viņi sniedz pseido atbildi atbildes. Un, um, kad mēs uh, paskatāmies uz Eiropu, uh, uh, tad liekas, ka meto ir mēģina atkal, ja neiznāksi, mēģina vēl. Mums nav laika mēģināt vēl ar neveiksmīgu rezultātu. Mēs jau runājam par 2020 eh, stratēģiju, par nesasniegtajiem Lisabonas mērķiem, un eh, Dola kungs eh, saka, ka mēs esam pret, bet kad padome un komisija nav gatava reāli strādāt, lai sasniegtu tīpaši enerģētikas sektoru, sektorā 2020 stratēģijas mērķus. Tas, kas ir vajadzīgs, ir vajadzīgs eh, darboties ļoti ātri. Eh, vakar, eh, teiksim, Šaiblas kundze, kungs teica ļoti interesantu lietu, es neesmu gatavs pieņemt starpvaldību metodi. Mm, bet uh, nevar saprast, vai viņš ir par vai viņš ir pret, jo viņš saka vienu un rīkojas citādāk. Un reālā cīņa pret nodokļu nemaksāšanu, e, tas būtu patiešām labi, ja kāda padoma nākamajā nedēļā varētu pateikt, ka mēs esam gatavi reāli pret to cīnīties, bet es neredzu nekādas pa, e, pado, e, pazīmes tam. Ir svarīgi, lai būtu vairāk līdzekļu, lai tos varētu varētu izmantot jauno darba vietu radīšanai, tīpaši zaļajā sektorā. Eh, ne, un pagājušajās nedēļas konferencē eh, jau tika izspriests, ka ir labākā alternatīva eh, nekā taupībai. Proti ir politika, kas nodrošina jaunas darba vietas un papildu ienākumu radīšanu. Tas ir tas, par ko mums būtu jācīnās, lai sasniegtu 2020 klimata mērķus vai 2030 klimata mērķus. Uh, jo vides un klimata politika var, to var īstenot tikai saprātīgas zaļās izaugsmes ietvaros. Tas nozīmē, ka nākamajā nedēļā padomē vajadzētu dot pozitīvu ziņu. Paldies! Paldies, Soboda kungs! Eh, tagad liberālo politiskās grupas vārdā Perhofstad kungs. Sešas minūtes. Godātie kolēģi, Būtībā šī ir pēdējā Eiropadome pirms Eiropas vēlēšanām. Šis ir īstais brīdis izvērtēt, kas ir noticis pēdējos piecos gados, kas ir paveikts, kas nav paveikts un kādi ir mūsu politikas rezultāti. Es domāju, ka vispirms jāsaka, nu, šie pieci gadi tiešām bija ļoti dramatisks periods. Uh, bija jācīnās ar eh, Eiropas eh, ekonomiskās krīzes sekām, bija suverēnā krīze Grieķijā, kas sākusies 9. gada decembrī. Eh, Arābu pavasaris notika šajā laika periodā tieši mums kaimiņos. Ļoti svarīgi notikumi. Tad bija spiegu uh, situācija ar uh, ASV, un mēs uh, strādājām pie jaunās likumdošanas. Uh, un tagad lūk šī dziļā krīze Krimā. Tagad tas viss atgādina uh, veco saspringto situāciju augstajā karā. Tas viss noticis pēdējos piecos gados. Protams, šajā laikā daudz kas ir padarīts. Kopš 2008. gada, kopš uh, finanšu krīzes, tika izveidots milzīgs ekonomisks satvars, balstoties uz Barņiekunga iniciatīvu. Tagad mums ir direktīvas par banku uh, noregulēšanu, mums ir banku depozītu schēma, mums ir uh, uh, direktīva par finanšu instrumentiem, par uh, finanšu tirgus ļaunprātīgo izmantošanu, par kapitāla prasībām, par aģentūrām. Lūk, ļoti daudz kas ir izdarīts Arī komisārs Rēns daudz ko ir darījis izaugsmē un stabilitātei. Un beidzot, beidzot šie um, likumdošanas akti tiek arī piemēroti. Un jāsaka, uh, ka uh, banku sektorā, pateicoties Dragi kungam, beidzot uh, sasprindzinājums uh, mazinās. Un arī politiskā spriedze ir mazinājusies. Protams, tas viss ir labi, bet ļoti svarīgi ir pateikt patiesību mūsu pilsoņiem. Krīze vēl nav pārvarēta, tā nav beigusies. Recesija joprojām pastāv, un ja tā nedaudz mazinās, tas nenozīmē, ka atkal atsākusies izaugsme. Uh, Eh, starp 0 un 2 procentiem. Tā ir kaut kāda izaugsme, bet ar to nepietiek, lai mazinātu bezdarbu, kas pašlaik plosās Eiropā. Kāpēc? Te jāpiemina divi elementi. Svoboda kungs salīdzināja mūs ar ASV. Kāpēc tad eh, šī atšķirība starp ASV un Eiropu? Pirmkārt, ka viņi atrisinājuši banku problēmu, un Mums banku krīze vēl ir pusceļā. Mēs vēl neesam uh, līdzekļus uh, dabūjuši no bankām un reālajā ekonomikā. Un tāpēc uh, uzņēmumiem, kas vēlas iegūt kredītus, viņiem jāmaksā 7, 8, 9% par aizdevumiem. Mēs nekad neatgūsimies, ja mēs neizveidosim īsteno Eiropas Savienību. Jāsaka, uh, Eh, šodienas trialogs ir diezgan šaubīgs, lūkojoties uz to, ko vakar ir izlēmis ekofeins, ja vispār viņi kaut ko ir izlēmuši, jo arī tas nav skaidrs, un tas apdraud mūsu trialogu. Tad otrā lieta, kas mums ir nepieciešama, ir konverģences politika, jaunā ekonomiskā stratēģija. Kāpēc eh, Lisabonas stratēģija un 20. gada stratēģija nav vainagojušās ar panākumiem? tāpēc, ka mums trūks konverģences. Mums ir svarīga saistoša ekonomiskā stratēģija visai Eiropas Savienībai. Un tagad pēdējais komentārs pavisam kaut kas cits. Šajos piecos gados, priekšstātāja kungs, mēs piedzīvojām, ka mūsu ārlietu politika nav kopsakarīga. Un arī pašlaik Ukrainas krīzes kontekstā mēs to redzam Eiropas Savienība e, nevar rīkoties drosmīgi, bet tie taču ir mūsu kaimiņi. Ukraiņi ir uk Eiropieši, un ja jūs dosties uz Odesu, uz uh, Kievu, jūs redzēsiet, tā ir Eiropa. Ko mēs darām? Mēs uh, šo traģēdiju Krimā nevaram nekādā veidā risināt. Mums nav stratēģijas. Un es domāju, Mums ir nepieciešama pirmkārt kopējā enerģētikas politika. Mums ir vajadzīgi saistošie mērķi. Tas ir vienīgais veids, kā panākt šo īsteno kopējo politiku. Mums ir vajadzīgas sankcijas pret Krieviju, pret šo netīro naudu, kas nāk no Krievijas un tiek ieguldīta Vācijā, Francijā, Londonā. Mums ir vajadzīgas īstenas sankcijas, reālas sankcijas. Citādāk šīs konflikts, Krīmas konflikts būs sasaldēts un apdraudēs mūs vēl daudzus gadus. Tā kā Eiropas eh, Savienībai vajadzētu vērsties pret Krievijas eh, valdību. Mēs nevēlamies vēl vienu augsto karu. 90. gados eh, mēs redzējām, kas notika, un pašlaik Krievija nevēlas vairs akceptēt savu bijušo republiku padomjas savienības bijušo republiku integritāti. Tas tikai sācies viss ar Krimu, tas ies tālāk, un Eiropas Savienībai jābūt drosmīgai un jādara tas, kas darāms. Paldies, Verhofstadt kungs. E, tagad zaļo grupas vārdā Harmsas kundzei vārds. Godātais priekšsēdētāji, kolēģi. Uh, manuprāt, būtu ļoti labi, Barozo kungs, ja šīs pēdējā pavasara Eiropadome, kuru, kura sagatavošanā jūs piedalīsieties, būtu iemesls arī no jūsu puses uh, apkopot uh, pārdomām pilnu bilanci. Jo pagājušajos gados mēs bieži esam no komisijas dzirdam, ka krīze tiek pārvaldīta, bet būtībā pēc otrās jūsu prezidentūras perioda gada beigām mēs redzam, ka Eiropas Savienība ir tāda, ko skar daudzas šķelšanās dienvidi, ziemeļi, sabiedrības apakšējie un augšējie slāņi. Situācija ir sliktāka nekā pirms pieciem gadiem un daudz sliktāka nekā pirms desmit gadiem. E, un jūs varētu dot savu ārtavu, izskaidrojot, kas īsti ir tik neveiksmīgi noticis. Tagad es gribētu koncentrēties uz debatēm par klimata un enerģētikas politiku politiku kā ar Eiropas rūpniecības eh, nākotni. Es dzirdēju jau izteikumus, ka eh, eh, ambicioza klimata politikas mērķi rūpniecības sabiedrības ir sarežģīti. Paskatieties uz Vāciju. Vāciju var apzīmēt par industriālo tuksnesi, jo mums bija godkārīgi šie enerģētikas un klimata mērķi. Acīm redzot, Vācija tomēr netiek ar situāciju galā un ambiciozo klimata mērķi dēļ, mērķu dēļ vairs nav konkurētspējība. Tas, kas e, tic šīm te muļķībām, jūs smējieties, bet es vairs nevaru smieties, jo šī tas tulbā interpretācija e, tiek iekļauta Eiropas stratēģijā. Barozo kungs, jūs vienu sasaukumu bijāt e, komisijas prezidents un jūs piecietāt ambiciozos klimata mērķus ar Stavro Dimas un Piebalgu. No bet eh, šajā leģislatūras periodā kopā ar komisāru Ettingenu genu, jūs eh, konsekventi esat eh, grāvuši visu līdz šim sasniegto. Un pat labāk mēs esam nonākuši viszemākajā starptautiskās klimata politikas un Eiropas Savienības līmenī. Ir, runājot par atjaunot attīstīšanas politikas mērķiem, bet eh, ja mums nav efektivitātes mērķu, tad paskatīties uz austrumiem, tas ir vaiprāts, tas ir arī strateģisks vaiprāts, kā jūs to varat izskaidrot un pamatot. Jums ir nepieciešams saulaicīgi, un tas var notikt tikai šīs padomes laikā. Jums ir eh, jāstāst, jāizlabo bezatbildība klimata un enerģētikas politikā, jo citādi Parīzē nevar notikt veiksmīgas uh, ANO klimata klimata uh, samits. Jūs esat atteicies no mūsu divpakāpju mērķa uh, un uh, jūs. Uh, esat atteicies arī no idejas par uh, ambiciozu klimata aizsardzību un uh, novatorisku risinājumu ieviešanu rūpniecībā, ko mēs esam mācījušies no klimas, krimas un konflikta, uh, ko es esmu mācījusies no dienvidu vidusjūras. Klimata un resursu efektivitāte pasaulē, kur šie resursi ir ierobežoti, ja tā tas tiek pārnests uz eh, cilvēku un eh, tautu šantažēšanu. Mums ir nepieciešams klimata un enerģētikas eh, efektivitāti izvirzīt mūsu uh, stratēģijas centrā, bet jūs to esat noraidījis. Paldies par uzmanību. Paldies, saka priekšsēdētājs. Uh, tagad vārds ir uh, grupas vārdā Zaradīla kungs. Paldies, Paldies. priekšsēdētāja kungs. Yeah. Eh, paldies, priekšsēdētāji kungs. Mana valsts sieviete pievienojās Eiropas Savienībai pirms desmit gadiem. Mēs iestājāmies Eiropas Savienībā ar lielu entuziasmu, bet eh, pašreizējā situācija ir tāda, ka eh, Čehijas republikā atbalsts Eiropas Savienībai vai uzticība Eiropas Savienībai ir 43%. Tas nav daudz, tāpēc mums ir jārunā par kļūdām, kur ir notikušas kļūdas. Mēs mājās sakām, kur bijušās VDR biedri ir izdarījuši e, kļūdu. Es domāju, ka te ir e, runa par sistēmiskām kļūdām. Mēs runājam par konkurētspējas zudumu un e, MVU atbalstu. No vienas puses ir dažādas programmas atbalstam, bet no otras puses mums ir viss noregulēts un pārregulēts tā, ka šie tie uzņēmumi vairs nespēja tālāk strādāt. Uh, Eh, protams, eh, katru regulējumu var pamatot vai patērētāju vai vidas aizsardzību, bet pagājušajos desmit gados, kad jūs esat priekšsēdētājs, eh, Eiropas likumdošanas pakotnē ir tas, kas te ir izveidots. Mēs runājām par klimata politiku, protams, tā ir nespējas apliecinājums, un to, par to saka arī komisijas locekļi. E, pagājušajos gados energo e, cenas ir pieņēmušās par 20% privātpersonām, uzņēmējiem 17%. Un eh, šis te atjaunojamo energoresursu atbalsts ietekmē cenas eh, eh, celšanos. Ja mēs gribam sasniegt 30%, tad gadā būs vēl jāpiemaksā 400 miljonu eiro. Bet mēs jau nepaliekam pie 30% vien, mūsu mērķis arī 40%. Tā mēs zaļējam zarus, kuru sēžam un nevaram runāt par konkurētspēju. spēju. Eh, Eiropas eh, komisijas personības ir patnīlīgas, paskatāmies kaut vai uz jums, eh, piemēram, jūs gribat kļūt par E, komisijas priekšsēdētāju saskaņā ar Lisabonas līgumu priekšsēdētāju ieceļ padome, balstoties uz Eiroparlamenta vēlēšanas rezultātiem. Un e, tagad situācija tiek sagrozīta, piemēram, Verhofstata kungs 48% e, no Eiropas iedzīvotājiem viņu nepazīst. Tā nav atbildīga reakcija uz krīzi. Te mēs redzam, piedzīvojam e, sistēmas krīzi. Ja nekas nemainīsies, tad arī nekas nemainīsies, un pēc šīs padomas nemainīsies. Paldies, un tagad Cimeras kundze apvienotie kreisiem. Paldies, priekšsēdētāja kungs! E, Barozo kungs e, priekš, eh, padoms priekšsēdētājs, jums būs jānodarbojas eh, samitā ar Eiropas pusgada jautājumiem un jāatspoguļo pozitīvie rezultāti, jo mēs atrodamies eh, Eiropas vēlēšanu priekšvakarā. Tāpēc būtu ļoti naivi sagaidīt, ka valdību vadītāji centīsies runāt skaidri un nesaudzīgi. Mana grupa atkārtoti pieprasīja, lai no ličinējām neveiksmēm tiktu gūta mācība. Jūs šodien e, runājāt par situācijas uzlabošanos, e, bet e, neviens nerunā par krīzes upuriem, kam nav nekāda sakara ar finanšu tirgus nelikumībām vai nodokļu nemaksāšanu. Eh, šī te ekonomikas uzlabošanās nenāk par labu līdzinējiem upuriem, jo sociālā nevienlīdzība un eh, citas problēmas ir pārāk lielas. Eh, jo projām tiek eh, noslogoti valstu budžeti un neļauj atbalstīt eh, krīzes upurus. No otras puses, 2013. gadā vien 199 miljārdi eh, eksporta pārsvars ir Vācijā bijis, un tas ir vislielākais <clears throat> rezultāts visā pasaulē un arī um, <clears throat> pašā Vācijā. Komisārs Rēns norādīja uz to, ka Vācijā tiek investēts pārāk maz. Vācijas valdības loma Eiropas eh, Savienības ir, ir salīdzināma ar Bayern, Minchenes Bayern eh, Bundesliga futbolā. Abas, abas divas vienības ir atrā, tālu atrāvušies no visa pārējā. Tās ir saistītas ar statautisko finanšu kapitālu. Eh, Bavāriešu prezidentu tiesas sēdē viņam ir jāatbild par 27 mm, mm, mm, nenomaksātiem eiro miljoniem nodokļos un eh, vienlaicīgi Angela Merkele un finanšu ministra Šoible uzstājas ar savu pozīciju. Es uzskatu, ka vienas puses ieguvums ir otras puses parādi. Vācijas receptē der tikai Vācijas ekonomikai un arī tas uz neilgu laiku. Ja šeit nekas nemainās, tad eh, Damokla zobens, eh, krīzes Damokla zobens atkal eh, aktivizēsies virs Eiropas. Uh, makroekonomiskā uzraudzība. Eh, kāpēc gan arī eh, Vācijas federatīvai republikai netiek piemērota eh, makroekonomiskā uzraudzība? Kāpēc šeit netiek izvirzītas par minimālās algas paaugstināšanu un investīciju palielinājumu nepieciešamību? Eiropadome nodarbosies arī ar komisijas 2020. 2030. gadā klimata mērķiem. Es ar izbailēm konstatēju, ka atsevišķām dalību valstīm vairs e, neizvirzīsies atsevi, ambiciozi mērķi un ka komisija vairs nerunās par efektivitāti. Es domāju, tas ir ārkārtīgi skumji, jo tagad iznāk, ka e, mēs nevarēsim pretoties krīzē, kas būtu iespējams pieejams tikai tad, ja mēs eh, ķertos pie sociālas un ekoloģiskas pārbūves, ieviešot jaunus standārtus Eiropas iedzīvotāju interesēs. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad e FT grupai Faračkungs. Paldies pat eh, šī parlamenta standarti ir tādi, eh, ka šī gaisotne šodien ir neticama lielais līderis eh, Barozo kungs šeit parādās un no 750 deputātiem 40 cilvēki šeit ir klāt. Es esmu bijis 5 gadus un pēdējo gadu laikā kaut kas ir milzīgi mainījies. Eiropas sapnis vienkārši izgais. Ir daži mānijā, kas vēl ar vienu sapņo par eh, Eiropas Savienību kā uh, Eiropas uh, Savienotajām valstīm. Jā, bet šeit cilvēki vēlas, lai viņus atkal ievēlē, taču entuziasms par šo projektu zūd. Kāpēc? Tāpēc, ka notika divas lielas kļūdas. Pirmkārt, tika paplašināta Eirozona, un bija stīri labi, ja tur būtu bijis tikai Vācija un dažas ziemeļu valstis, taču iejaukt šeit vēl Eiropas dienvidu valsts, tas gan bija pilnīgi nepareizi. Un tad vēl arī uh, ir Austruma Eiropa. Mēs Eiropas Savienībā apvienotā karalista esam bijuši viss atvērtākā valsts. Mums ir e, e, imigrācijas vēsture, kas ir pār pa simts gadu veca, bet tagad ik nedēļi ierodas 4000 migrantu. Un eh, tagad eh, atvērto durvi politika uz migrāciju maina sabiedrību. Un paklausieties uz ekonomiķiem, ekonomistiem. Eh, Barozo kungs runājot par industriālo renesansu Eiropā, tas izklausās ļoti labi, un tad jūs sakāt, bet tad mums ir jāievēro mūsu oglekļa CO2 izmešu samazinājuma mērķi ķīnieši roka ogles tādās e, apjomos, ka mēs neturam viņiem līdzi. Bet šī te politika, e, ekonomiskā vienpusība klimata izmaiņu ziņā izgāzīsies. Un spēlētājs 70, pēc 72 dienām nāks klajā ar savu uh, spriedumu. Es ceru, ka jaunajā sasaukumā sarunas būs interesantākas nekā šorīt esošās. Jo. Hab, uh... Atvainojiet, e, man vēl ir Sinklēras kundze zilā karta, lūdzu. Sinclair, bet. Vien, uh, e, Frau Sinclair, geht... Zin... Tātad, kam jūs uzdoties jautājumu? Herrn Farage? Jā, bitte sehr. Thank you. Uh... Paldies, priekšstādātāji. Farage kungs, Bezdarbs vēl ar vienu lielu problēmu visā Eiropā un arī apvienotāju karalistē. Vai Farašs kungs uzskata, ka ir pareizi izmantot nodokļu maksātāju naudu, jo viņa sekretariāts izmanto ne tikai uh, e, viņu sievu, bet arī e, citus viņa tuviniekus. Vai tas ir pareizais veids, kā tērēt nodokļu maksātāju naudu, Farašs kungs? Vai jūs gribat atbildēt? So all, okay. Es ne, nesaskatu nekādu vajadzību atbildēt uz to jautājumu. Man... Maginis kundz, lūdzu. Parāžu kungs, es ceru, jūs atbildēsiet man jautājumu. Jūs runājāt par aizraujošo noskaņiem politikās. Es jūs visnotaļ cienu, taču es negribu, lai būtu kaut tāds aizraujoši pasākumi politikā. Es drīzāk gribu cieņu. Vai jūs lūdzu cienīgi varētu uzklausīt atbildes uz jūsu uzdotiem jautājumiem un diskusijas? un tā vietā, lai dotos prom no šīs zāles, jūs varētu šeit palikt un uzklausīt diskusijas. Es domāju, ka samazinās patiesībā aizrautība UKIP partijas virzienā. Atbildi. Eiroskeptis, skepse pieaug visā Eiropas savienībā. Neviens šeit, pat ne maniaki, kas eh, sirdīgi tic šim projektam, eh, to apšaubītu. Eiroskepsis ir visur centrā, labajos spārnā, kreisajā spārnā. Iemesls tam ir tāds, ka patiesībā neviens nekad nav piekritis politiskai Eiropas Savienībai. Franči, pēc tam arī Nīderlandieši pavisam skaidri noraidīja konstitūciju. Pēc tam tā tika nosaukt par Lisabonas līgumu, tad tikai viena valsts - īrija noturēja referendumu un tad īrijas tauta to noraidīja. Tāpēc jūs nevarētu sacīt, ka Eiropas Savienotās valsts ir populārs. Rediņas kundze varētu tam ticēt, Barozo kungs varētu tam ticēt, taču Eiropas cilvēki tam netic. Atiec. Un tagad lūdzu uh, Bronsa kungs, neatkarīgo deputātu vārdā. Thank you. Uh... Paldies. Lai uzzinātu, par ko īsti ir e, sēde, dažkārt ir nepieciešams izmantot vairākus avotus, it kā tā būtu tāda kā puzle. Uh, šī sanāksme it kā ir veltīta uh, Eiropadomē. Tas arī nozīmē, ka komisija pārbauda reformu programmas, tā skaitā arī darba tirgus reformas. Darba kārtībā minēta arī industriālā konkurētspēja un tas, cik svarīgi ir, lai būtu spēcīga industriālā bāze, lai virzītu darbvietu izveidi. Tad arī ECOFIN 15. februārī 2012. gadā notika sanāksme un Tur mēs secinām, ka reformām ir jāpievērš uzmanība darba tirgumu, jāizveido uh, algu noteikšanas mehānismi. Ko tas viss nozīmē? Tas nozīmē to, ka diezgan augsta algas ekonomika vai ekonomiska grupa nodarbojas ar globalizāciju un ka ir jāsamazina algas, lai varētu konkurēt uh, ekonomikas tirgū. Paldies! Paldies. Eh, tagad tautas par, eh, partijas eh, vārdā Džanaku kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Fakts ir tāds, ka šī būs pēdējā Eiropadoma pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām, tāpēc tā ir īpaša un milzīga nozīme. Un, protams, darba kārtības saturs uzsver liek uz Eiropas pusgadu. Tā bija ļoti pozitīva procedūra, par kur tik pieņems lēmums pēdējo gadu laikā. Būtībā pēdējie pieci gadi ir bijuši ļoti skarba ekonomiskā krīze, tika pieņemtīs e, nopietni soļi attīstības, e, stabilitātes un izaugsmes e, pakts tagad ir uzskatāmi svarīgs, to nedrīkst pārkāpt ne mazās, ne lielās valstis, un tur ir bijušas liels izmaiņas Eiropas Savienības valstīs un e, kaimiņu valstīs. Arābu pavasaris un e, e, tagad bijušās PSRS republikās notiekošais, vai to varējas risināt ar visiem kopīgiem Eiropas spēkiem? Nē. Trialogs par konkrētajiem tematiem neciešami kavējas un uh, norisinās diskusijas tikai par uh, konkrētām interesēm. Eiropas Savienības izveids sākuma posmā, kas tāds nenotika. Tomēr šī Eiropas Savienība ir piedāvājusi 50 gadu miera un labklājības saviem pilsoņiem. Un eh, tas pilsoņiem deva iespēju visnotaļ kritizēt šo savienību. Mums ir jāuzsver negatīvie punkti, taču nedrīkstam aizvirst, aizmirst arī pozitīvos. Priekšsēdētāji kungs, nevar būt eh, īstena atbilde uz kolēģi uzdotiem jautājumiem, ja nav īstenas Eiropas Savienības, Eiropas pārvaldības. Pat labāk Eiropas pārvaldība nepastāv. Līdz ar to mums nepieciešama cita Eiropa. Citi to atkal dēvē par vairāk Eiropas. Skaidrs, ka tai jābūt atšķirīgai no tās, kāda ir tagad. Šai Eiropai ir jābūt pakļautai īstenai Eiropas pārvaldībai, lai tiktu īstenotas tās izmaiņas, kas nepieciešams, vai, piemēram, tiktu apkarot nodokļu nemaksāšanu, vai arī, lai šī Eiropa darbotos kā īsten vienotā telpa. Šīs temats nodarbināts nākošo sasaukumu pēc Eiropas parlamenta. Es ceru, vai Eiropas parlamenta vēlēšanām, es ceru, ka šajās vēlēšanās eiroskepse, kā to pirmīt izrādīja Farāžu kungs, nebūs īpaši nozīmīgi. Paldies. Ferēra kundze, lūdzu, sociāldemokrāta vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Banku savienība ir laikam tas svarīgākais temats, kas šajā sasaukumā tika apspriests komisijā un arī parlamentā. Tas ir tas svarīgākais, ko esam panākuši. Eiropadome varētu par to vienoties vēl šajā sasaukumā, ja vien ir politiskā griba to darīt. Komisija ir sagatavojusi uh, savu priekšlikumu, jā, bet mēs būtu vēlējušies, ka komisija eh, būtu darbojusies daudz aktīvāk, lai to virzītu uz priekšu. Otrajā trialogā padomes pārstāvji, proti ekofin priekšsādātājs un Eirogrupas uh, vadītājs Dīzelblūma kungs, uh, nevēlējās uh, sārunu procesu virzīt uz priekšu. Laiks rīt e, uz priekšu, bet sarunas uz priekšu nevirzās. Mēs nevaram piekrist tam, kas sasniegts priekšsētāji. Sarunu grupa tika nozīmēta, tajā ir iekļauti arī referenti. E, viss it kā notiek, bet mēs vēlamies e, labu, solīdu tekstu politisku tekstu. Un arī tehniskajā uh, šķautnē tas ir jāuzlabo, tas ir nepieciešams investoriem jāpanāk, lai bankas uh, iemaksātu savu daļu banku noregulēšanas fondā neatkarīgi no riska profila. Mums jāpanāk, lai šī sistēma būtu uzticama. Un tas viss jāņem vērā sarunās, jo sliktā vienošanās neko mums nedos un tikai apdraudēs uh, banku uzticamību Eiropā. Mēs esam gatavi to darīt vēl šajā sasaukumā, bet mums ir nepieciešams sarunu partneris, ar ko runāt. Mēs joprojām ceram, ka Eiropas kopējās intereses tomēr gūs virsroku. Paldies, un tagad zaļo vārdā Evans Kundze. You, Paldies priekšstādātāji. Šī ir pirmā diskusija par enerģētikas un klimata satvaru 30. Eh, gadam. Un es piekrītu, ka mums vajadzīgi ambiciozi mērķi, jo emisiju mazināšana ir eh, steidzams uzdevums. Mēs vēlamies novērst globālo sasilšanu, un mums ir vajadzīgi saistošie mērķi energoefektivitātei, kā arī atjaunojamajiem enerģijas avotiem. Uh, Mēs uh, esam ieguvuši pierādījumus arī komisijas pētījumos uh, par to, uh, eh, ka pareizā enerģētikas politika ļauj mums ietaupīt arī citās jomās, tai skaitā arī veselības jomā. Tāpat svarīgi ir izveidot jaunās darba vietas, jo īpaši jauniešiem uh, vajadzīga stabila nodarbinātība enerģētikas jomā un Eiropas Savienībai jāspēlē vadošā loma. Mums jāpilda savas saistības, savi solījumi vēlētājiem, un es aicinātu padomi eh, darīt visu, lai eh, statos pretī eh, šiem izaicinājumiem. Paldies tagad Salvīnī kungs, EFD. Paldies priekšsādātāji. eiro ir miris eiro ir pagalam. To pierāda skaitļi un statistika, un arī Eiropa ir uz šī paša ceļa. Krīze uh, ir novedusi uh, pie uh, smagās sociālās situācijas, uh, cilvēki saskarās ar badu, uh, cilvēki nogalina sevi. Un kas gūs peļņu? Uh, Uh, starp nacionālie uzņēmumi, lielie koncerni, kas ir pārstāvēti Briselē. Mazos uzņēmumus mēs nevaram pie sevis noturēt. Gan ASV, gan Ķīna daudz vairāk dara savu uzņēmumu labā nekā mēs. Mēs aizstāvam uh, būtībā uh, sistēmu, kas ir gandrīz pagalam. Mēs cenšamies saglabāt eiro, samazinot reālās algas par 50%, bet varbūt mums vajadzētu no jauna pārdomāt Eiropas sistēmu. Paldies, Roila kungs! Priekšstādātāji, godētie kolēģi! Visu pirms es gribu uzsvērt, ka Eiropas Savienība virzās uz priekšu, mums ir progress. Un es nezinu, kāpēc mēs runājam tikai un vienīgi par katastrofām un problēmām. Otrkārt, Eiropas rūpniecība un ekonomika, protams, saskarās ar izaugsmas un darba vietu problēmām. Šīs problēmas ir jārisina. Rūpniecības uh, īpatsvars bija uh, 27%, 70. gados tagad ir 15%. Un šī deindustrializācija uh, turpinās Eiropas Savienībā tikai uh, piecās valstīs kopš 2007. gada rūpniecības eh, ienākumi un rūpniecības īpatsvars ir pieaudzis, bet tendence kopumā ir uh, vāja un pasliktinās. Tāpēc mums ir tagad jārūpējas par izaugsmi, uh, bet uh, vajadzētu mazināt likumdošanas slogu, vajadzētu atcelt nevajadzīgās normas. Tas ir vajadzīgs ne tikai finansējums, Mums ir nepieciešami saprātīgi un gudri mērķi, gudrās prioritātes. Valstīm jārīkojas tā, lai inovācijas un pētniecība tiktu veicinātas. Pēdējos gados mēs redzējām, ir sasniegti uzlabojumi, bet mums ir nepieciešams horizontāls mērķis, proti rūpniecības atbalsts. Mums ir nepieciešams liels Uh, projekts, ko ierosina uh, komisija, proti panākt, kā rūpniecības īpatsvars IKP veidošanā būtu 20%. Un mums ir uh, jāpanāk, lai rūpniecība veicinātu arī mūsu konkurētspēju. Paldies! Un tagad uh, Gerero kungs, sociāldemokrāta vārdā. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Pirms dažām minūtēm Hannes Svoboda atsaucās uz risku Mm, kas eh, saistās ar šo te samitu. Var izveidoties situācija, kad eh, samits atkal paliek eh, bezdarbīgs un brauc iebrauktās sliedes. Acīm redzot, atkal būs e, e, vienošanās par mazāko kopsaucēju un ambīciju nebūs. Mēs runājām par enerģētiku. Pirms dažām nedēļām parlaments noteica savas klimata mērķa prioritātes un pieminēja to, ka pie atjaunojiem energosarsiem ir jābūt 30% augša, e, pieaugumam, pēc tam 40% energoefektivitātei. Bet ko komisija pēc parlamenta rezolūcijas dara? Komisārija, viņa iesniedza priekšlikumu, kuru šīs te ambīcijas bija daudz mazākas. Atjaunojamie energoresursi vairs nebija energoefektivitātes mērķa, un tagad komisija septembrī vai oktobrī ir paziņojusi uh, priekšlikuma iesniegšanu par energoefektivitāti, bet tas jau būs īsi pirms komisijas uh, pilnvaru beigām. Barozo kungs uh, sapratīs mani, tātad labāk vēlāk nekā nekad saka gan spāniski, gan citās valodās. Uh, un uh, energoefektivitātes palielināšana būtu labāka kaut vai vēlāk. Bet mums ir bijusi Fukushima, mums ir jaunas uh, drošas tehnoloģijas, mums ir enerģētiskā nedrošība, kā mēs to redzam Ukrainas krīzes kontekstā, un tie visi ir faktori, kas uh, runā par to, ka mums ir jāpieņem jauni <clears throat> lielāka aktivitāte atjaunojamo energoresursu un starpsavienojumu paziņojumu kontekstā. Vācija jau šeit daudz ko dara. Vācijas energopolitika ir ļoti ambicioza, bet Spānijas diemžēl nē. Te tika sagrauts tas, kas atjaunojamajā sektorā tika izdarīts, un līdz ar to mūsu enerģētikas e, tirgus nenodrošinās e, investīcijas. Paldies, un tagad e, Lavijas kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. E, padomas prezidenta komisāra kungs e, pat labam nepārprotami ir pienācis laiks, kad Eiropas iedzīvotāji skatās uz institūcijām. E, drīzumā notiks Eiropas vēlēšanas. Un tagad tiek eh, pastiprināti izskatīts, ko mēs esam izdarījuši pagājušos gados un ko gribam veikt turpmāk. Līdz šim paveiktais nav pietiekams. Rezultāti ir nepārprotami. Ir ļoti lielas atšķirības izaugsmēs eh, procesos. Eiropai bija jādara vairāk. Mēs esam darījuši pārāk maz Pavasara samits eh, tradicionāli ir konkurēt eh, spējai vidme, vēl, veltīts. Tagad darba kārtībā ir Eiropas pusgads konkurēt spēja un klimats un enerģētika, bet vai tās patiešām ir vienīgās tēmas, ar ko mums nodarboties, vai mums tomēr vajadzētu attīstīt jaunus instrumentus? Es domāju, ka mums vajag jaunu pieeju, lielāko elastīgumu, lai stiprinātu izaugsmi, jaunus finanšu instrumentus, lai Eh, veicinātu uzņēmumu izaugsmi. Eh, protams, garantijas ir laba lieta, bet eh, eh, tiek nodrošināts pārāk maz līdzekļu. Augstais jaunatnes bezdarbs rada bažas, tāpat arī banku savienība. Tas ir svarīgs solis, kas mums būtu jāspēr, bet mums ir visiem jāiet vienā virzienā un jārūpējas par to, ka uzņēmēju kredītu procenti samazinās visā Eiropā. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad Vereša Holmaiers kundze. Paldies, priekšsēdētāji Barozo kungs, neinteresējas par mūsu debatēm, un tomēr tā būs pēdējā pavasara Eiropadoma sanāksme, un par to es varu tikai priecāties, jo komisijas priekšsēdētājs Barozo patiesībā nav sapratis, kam kalpo pavasara Eiropadoma tā nav paredzēta, lai vienkārši īstenotu Eiropas pusgadu, kas būs vienkārši taupības pusgads. Un arī tas eh, pusgads, eh, kas veicinā trauslumu Eiropas Savienībā, kas pastāv nu jau desmit gadus. Tas arī nebūs eh, Eiropadomis sanāksme, kurā tiks izstrādāti rādītāji, no kuriem nav nekāda jēga. Jābūt Eiropadomēji kas e, būtu jēdzīga. Ir cilvēki, kas uzskata, ka stratēģija 2020 e, būs uh, e, seikmi nodrošinātāji, kaut gan rādītāji pat labi liecina par ko pretēji. Ir jāparedz globāla vīzija, kas mums ļauj izstrādāt tādas prioritātes kā investīcijas no valsts un no privātā sektora, kas mums ļauj veicināt prioritātes, kas tiešām ir īstenas un Par to Barozo kungam bija intuīcija, kad viņš e, definēja Eiropas enerģētikas stratēģiju. Un tomēr mēs redzam, cik lielā mērā toreiz vēl pirms simts gadiem, viņš, septiņiem gadiem viņš nespēja to īstenot. Pastāv sādrumstalotība, enerģētikas jomā Eiropas Savienība. Viņš mums runā par industriālo renesansu. Taču ko viņš ir darījis, lai enerģētika nodrošinātu šo renesansu? Te ir vajadzīga politiskā labā griba, kur viņš nav apliecinājis. Ir jāizveido darba vietas visur Eiropā, un es varu priecēties tikai par to, ka e, Junkera kunga klātbūtnes trūkums Eiropadomē ļaus e, finanšu nozari e, veicināt, virzīt tā, lai tā veicinātu šo stratēģiju. Paldies! Dīkums. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlos uzteikt komisijas priekšsēdētāju Barozo un, un priekšsēdētāju Van Rompēkungu par to, ko viss viņi dara uh, eh, enerģetikas jomā. Beres kungi, es jums ierosinātu uzrunāt uh, Francijas republikas priekšstādāju, ka, kas arī ir uh, dalībvalsts, nevis uh, uzbrukt Barozo kungam ir paredzēts, eh, paredzēts sadarbība ekonomikas pārvaldības jomā. Runājot par enerģetikas jomu, es uzskatu, ka tā ir ļoti svarīga joma. Valsts un valdību vadītājiem ir jāapzināt, ka, jāapzinās, ka visai Eiropas Savienības politikai ir jātiek virzītai uz industriālo mērķu sasniegšanu. Ir arī konkurētspējas politika. Manā vēlēšana apgabalā limuzīna Eh, mēs vēl ar vienu esam šokēti par to, ka uh, konkurences politika neļauj mums izvirzīties globālajā līmenī. Te ir arī runa par tirzniecības politiku. Nebūsim lūdzu vairs naivi uzskatot, ka sagaidīsim līdzīgas rezultāts arī no ārpuses. Es uzskatu, ka pēdējam vārdam ir jāpiekrīt pilsoņiem. Iepriekšējā parlamentu sanāksmē mums bija plašs debats ar daudziem dokumentiem, arī Eiropas Savienības dokuments, Eiropas komisijas dokuments paredzēja pārskatīt stratēģiju 2020 un jāparedz 2016. gada budžeta pārskatīšanas klauzulu. Paldies. Von... Odīkungs, Berešs kundze jums uzdod jautājumu. Bitte, Frau Beres. Lūdzu, Berešs kundze. Odīkungs, Jūs bez šaubām esat selektīvi lasījis aktualitāti, jo citādi jūs zināt, ka arī Francijas prezidents ir piedāvājis eh, plašas institīvas enerģētikas jomā, taiskaitā arī sadarboties ar Vāciju. Un manā skatījumā tas pilnīgi sakrīt ar mūsu piedāvāto stratēģiju. Odīkungs. Jā, es nevisai sapratu, kāds bija jūsu jautājums. Es esmu priecīgs par to, ka Francijas republikas eh, prezidents pretēji visas valdības virzībai ir akalizēta sadarbība ar Vāciju. Paldies. Paldies. Tagad DTP e grupas vārdā Gjurgs kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, mīļie kolēģi. Eiropas rūpniecība ir ļoti svarīga nodarbinātības un izaugsmes kontekstā. <clears throat> pagājušajos gados mūsu kontinenta loma ir samazinājusies pasaules ekonomikā. Un līdz ar to Mēs eh, redzam, ka nākamās Eiropas vadības uzdevumi ir stiprināt mūsu konkurētspējas pozīcijas un dot savu ieguldījumu eh, lai mēs nostājamies uz izaugsmes ceļa. Eh, Tērauda rūpniecības situācija ir īpaša. Tāpat arī finanšu krīze, kā arī Savienības klimata politika, kas neņem vērā ekonomikas realitāti. Un tas arī nozīmē eh, tērauda rūpniecības eh, konkurēt spējas samazināšanos Te ir ārkārtīgi svarīga nozīme aspektam, lai 2030. gada enerģētikas un klimata pakotne e, ņemtu vērā tehnoloģijas robežas un starptautisko konkurentu rīcību. Te ir jādod savus ieguldījums, lai samazinātos energocenas, jo Eiropas rūpniecība maksā divas līdz trīs reizes augstāku cenu par energoresursiem nekā konkurenti. Tieši tāpēc dalību valstīm jākļūst kļūst aktīvākam šajā jomā. Paldies, Georg. Tagad eh, Rangela kungs arī ETP vārdā. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms es gribētu pieminēt sekojošo, un tas mums ir ļoti svarīgi eh, attiecībā uz trialogu. Un arī uh, saistībā ar uh, to, ka Eiropas valstu un valdību vadītāji varētu dot iedvosmi, ierosmi tālākai banku savienības attīstītāji. Mums ir nepieciešama tālāka perspektīva un padomes aktīvāka rīcība attiecībā uz komisijas un parlamenta viedokļiem. Es gribētu norādīt uz to, ka e, Portugāles valdība ir norādījusi uz to, ka ir ļoti svarīga patiesas banku savienības e, radīšana e, bez starpvalstu līmeņa pa vidu. Nevien ministru prezidents, bet arī finanšu un ekonomikas ministrs par to runāja ETP kongresa, kā arī pirmo reizi tiekoties ar Vācijas ārlietu ministru Steinmeieru. Ir ļoti svarīgi, lai visas Eiropas Eiropas uzņēmēji, tīpaši Grieķija, Portugāla, Īrija, Kipra, Spānija, Itālija un citas valstis, lai viņiem būtu tieši tie paši apstākļi kā Ziemeļa Eiropas uzņēmumiem saistībā ar finansējumu lai viņiem nebūtu jācieš no dalību, savas dalībvalsts situācijas. Finans, eh, tātad visur ir jābūt vienlīdzīgiem finansējuma apstākļiem, neatkarīgi no tā, vai uzņēmums atrodas Lisabonā, Berlīnē, Stokholmā vai Atēnās. Tas ir ļoti būtisks faktors. Paldies. Tagad Nestorojas ETP vārdā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Eh, eh, Eiropā ražotās preces, jā. Uh, Tā ir ļoti būtiska tēma, jo mums vienmēr ir bijušas zinātību izstrāde mūsu kompetencē, bet ražošana pārlikta citās valstīs. Piemēram, litija baterija tika attīstīta Eiropā, bet ražošana notiek citur. Eh, tas eh, var notikt citādākā veidā, tāpat kā eh, solārie bloki veco paudzi attīstīja ar vācu tehnoloģijām tālajos austrumos, bet jaunās paudzes mums ir jāražo jāražo Eiropā un tad jāeksportē. Mums ir nepieciešama cita pieeja, un tas arī būs iespējams, ja mēs izmantosim EIB uh, un struktūra fondu līdzekļus un apvārsni 2020, un lai mēs konkrēti piesaistītu uzņēmumus. Es e, domāju, ka e, komisāri Tajāni un Hāns manā reģionā e, izvērtē šo te pieeju, un ja mēs citādi varēsim izņemt to TIB garantijas, tad varētu savest kopā arī universitātes uzņēmumus, nodrošināt apmācību un nodrošināt vidēji fraudzīgu izaugsmi. Paldies, Nefan Nistelroja kungi, tagad brīvais mikrofons, man ir pieteikušies deviņi runātāji, ja visi ievēro šo minūti, tad tad visus deviņus arī varēšu paņemt. Vispirms Meginas skundz, lūdzu. Thank you, Ms. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ir svarīgi, ka mēs pārdomājam to faktu, kad mēs skatāmies iekšienē Eiropas Savienība, kādas ir problēmas, un Eiropa padomas priekšstādātājs pamatot pieminēja situāciju Ukrainā, kas mums liek domāt arī par situāciju ārpus mūsu valstīm. Es domāju, neviens šai parlamentā nevar apgalvot, ka viss ir eh, skatāms ar rožanā gaismā. Īrijā, piemēram, ir maz cilvēku, kas ir piedzīvojuši uzlabojumu savā ģimenes situācijā, pēc kura viņi ilgoties. Taču stabilitāte ir atjaunot, izaugsme ir vērojama. Jā, tā ir ļoti, ļoti ierobežot. Mums tā jāstimulē, un es atbalstu Nistelroja kunga komentārs, ka mums ir rūpniecība jārada Eiropas Savienībā, lai mēs varētu radīt ilgspējas darba vietas un nobeigumā tas, ko mēs e, piedzīvojam īrijā, bija neilgspējīgs. Mēs esam uzlabojuši situāciju cilvēku situāciju, protams, mums jāsniedz viņiem e, cerība. Karlbaks kundze, lūdzu. Godātais priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, e, kurkolas kungs. Jūs runājāt par to, ka Eiro padome nodarbosies ar enerģētikas un klimata jautājumiem, kā arī kon konkurētspēju un izaugsmi. Jūs runājat par to, ka šīs jomas ir cieši saistītas. Uh, nav runa tikai par sasaisti. Es pretrunā Daila kungam esmu pārliecināta, ka klimata un enerģētikas politika ilgtermiņā nodrošinās ekonomikas izdzīvošanu un ir arī priekšnosacījums uh, pārtikušajai Eiropai ar uh, labu nodarbinātības situāciju. Tikai uh, ar šīm jomām mēs varam nodrošināt attīstību. Mēs uh, vēlamies panākt, lai mūsu paudze apmierina savas vajadzības, neapdraudot nākamo paudžu tiesības un vajadzības. Ja mēs pašlaik nerūpēsimies par mūsu pilsoņiem, ja mēs neinvestēsim izglītībā un attīstībā, tad apdraudēsim arī mūsu bērnus. Paldies, Bilbao, Bilbao kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, uh, uh, ministra kungs, es gribētu atgādināt, ko teica Basku zemes priekšstātais pagājušajā nedēļā. Viņš vēlējās uh, lai mēs strādātu mūsu pilsoņu reālās ekonomikas un darba vietu labā. Mums eh, jādara viss, eh, lai uzlabotu situāciju banku sektorā, jāpanāk, lai bankas piedāvātu kredītus uzņēmumiem un reālajai ekonomikai, jo tikai ieguldot reālajā ekonomikā mūsu cilvēkos, uh, Eh, personāla attīstībā mēs varam kaut ko panākt. Mēs nedrīkstam veicināt spekulāciju. Cilvēkiem ir jākļūst par mūsu politikas galveno mērķi un stūrakmeni. Mēs nedrīkstam pieļaut situāciju kā Ķīnā, kur darbinieki netiek aizsargāti un kur vidi ir tik piesārņota, ka gandrīz vai vairs nevar elpot. Mēs ceram, ka uh, Uh, mēs varēsim sasniegt labus rezultātus Eiropadomē un labi uzstāties Ņujorkā uh, septembrī. Paldies, priekšstādāt mēs runājam par darbiem Eiropas uh, uzņēmējdarbības līderi ir izvēlējuši, ka ar saistošajām enerģētikas, ar saistošiem enerģētikas mērķiem tiks izveidots jauns 570 tūkstoši darba vietas. Komisāra kungs, eh, Rēna kungs, mēs ceram, ka būs saistoši atjaunīgās enerģētikas eh, mērķi līdz 2030 gadam, lai izveidot šīs darba vietas. Van Dālen kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, Eiropadome, Eiropadomēji ir jāskatās eh, uz to, kas notiek. Uh, tiek piešķirtas uh, Krievijas pases. Uh, uh, tāda ir uh, Krievijas politika. Ko darīs uh, Eiropadome? Ukraina ir viena no viskorumpētākajām valstīm pasaulē. Janukovičs, Janukovičs, Timošenko un citi nodarbojas ar korupciju Un ja mēs piešķirsim finansiālu atbalstu, tad tam ir jābūt pakļautam striktai kontrolē. Un tad vēl tika sacīts, ka vienīgais, kas interesē Putinu, ir viņa, viņa bankas konts. Līdz ar to Eiropas Savienībā ir pilnīgi jāpārskata sava enerģetikas politika. Mēs pārāk daudz esam atkarīgi no Krievijas gāzes. Čipa kungs, lūdzu. Gžiba kungs. Paldies priekšstādātāji. Liels paldies uh, par iespēju izteikties. Eiropadome ir izvirzējusi pareizos jautājumus darba kārtībā. No vienas puses tā ir situācija Ukrainā, no otras puses enerģētika un ekonomika. Būtībā šīs lietas ir saistītas, jo enerģētikas joma, enerģijas piegāde un drošība pašlaik jāaplūko ņemot vērā attiecības starp Krieviju un Ukrainu. Klimata politika jāveido tā, lai ņemtu vērā lielos starptautiskos spēlētājus. Eiropas Savienība nevar neko panākt viena pati. Enerģētikas politika jādefinē dalību valstīs tā mēs varēsim e, iedzīvināt mūsu e, rūpniecību un izveidot jaunās darba vietas. Mēs zaudējām 5 darba vietas, 5 miljonus darba vietu krīzes laikā, tagad ir 20 miljoni bezdarbnieku. Tās noteikti ir ļoti nopietnas tēmas Eiropadomē. Tabadži kungs. Liels paldies. Vitājo Bezdarbs ir milzīga problēma, un tieši tāpēc uh, mūsu pilsoņiem ir svarīgi konkrēti pasākumi, nevis padomes kļāpāšana. Protams, daudz kas ir darīts enerģētikas tīklu attīstībai, bet uh, vairākām valstīm, uh, piemēram, Ungārijai, joprojām nav nekādu alternatīvu Krievijas gāzei. Komisija vajadzētu domāt par reālām enerģijas avotu alternatīvām. Stabilitāte pašlaik ir ļoti trausla un um, spriedze Ukrainā to iedragā vēl vairāk. Mums vajadzētu uh, saprast, ka uh, sliktās attiecības ar Krieviju varētu iedragāt mūsu ekonomisko uh, Uh, atgūšanos un arī sankcijas varētu uh, ietekmēt mūsu pašus. Paldies, Tabāži kungs. Uh, Vaila kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka notikumi Ukrainā un citi iesaldātie konflikti Krimas puselā un citur nozīmēs to, ka izveidosies jauna krīzes zona. Līdz ar to Eiropa padomēji būs jāizskata kopīgā uh, eh, kamīnvalsts politika. Varbūt šīs vizītes uz Kijevu Uh, varētu izvairīties no tādiem skandaloziem konfliktiem, kā, kāda bija starp Eštons kundze un uh, Igaunijas amatpersonu. Varbūt vizītes varētu būt garāks par 24 stundām. Es domāju, Eiropas Savienībai ir jāpierāda, ko tā var darīt, atrisinot iesaudāts konflikts, nevis veidot jaunas konflikts. Mums ir nepieciešama jauna ārpolitika un valsts un valdību vadītājiem ir jānosīta. Skaidrs signāls, kādai jābūt šai politikai. Paldies. Pēdējais runātājs brīvā mikrofona procedūras ietveros ir Anna Gomeša. Priekšsēdētāja kungs. Kā var būt kaut kāda uzticama, efektīva tirzniecības, industriālā politika vai konkurētspējas politika, ja padome un komisija turpina ignorēt uh, sacensības ar dalībvalstīm par vismazākajiem nodokļiem un uh, ja ņem vērā šos skandāls par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Ir secināts, ka Šveices bankas ir smagi iesaistītas uh, procesos, ļaujot amerikāņiem nemaksāt nodokļus. Uh, Un nu, līdz tam bija paprasīts milzīgas, milzīgi nodokļi tādās nabadzīgās valstīs kā manā Portugalē, un superbagātie turpina izvairīties no nodokļu maksāšanas, un tas ir pilnīgi nepieņemt. Tad, ko padome un komisija dara, lai pielikt tam punktu? Gracias, Anna. Paldies, priekšsēdētājs saka. Līdz ar to esam noslēguši brīvā mikrofona procedūru. Un tagad došu vārdu komisāram Rēnam. Komisija līdz ar to varēs atbildēt uz komentāriem, lūdzu. Thank you. Paldies priekšsādātāji, godatie deputāti. Visu pirms es gribētu pateikties jums par šo ļoti nopietno un um, uh, komentāriem bagātu diskusiju par uh, Eiropadomes darba kārtību. Dažos eh, brīžos eh, man arī bija kārdinājums pacelt eh, zilo kartīti. Izskanēja argumenti no Farāža kunga puses un arī no citu deputātu puses, kas bija grūti norījami. Un centīšos tagad savos secinājumos uz tiem reaģēt. Pagājušajā plenāra sesijā jūs runājāt par Eiropas pusgadu Komisija pagājušajā nedēļā publiskojusi ekonomiskās attīstības prognozes, un mēs redzam, ka tiešām sākās reālā atgūšanās. Šī atgūšanās um, ir uh, svarīga, protams, tā balstās uz iekšzemes pieprasījumu galvenokārt, un tā nav vienāda visās valstīs. Pagājušajā nedēļā mēs publiskojām savu analīzi un secinājumus Uh, kas ir izdarīti uh, izpētot 17 dalību valstu ekonomisko situāciju. Mēs konstatējām, ka dalību valstis virzās uz priekšu un risina savas ekonomiskās problēmas. Bet šis progress nav viendabīgs un dalību valstīm jādara vēl vairāk. Nepieciešams aktīvāk apkarot bezdarbu, kas dažās valstīs ir katastrofāli augsts Mēs esam gatavi atbalstīt dalību valstis eh, reforma veikšanā un darīt visu, lai tiktu izveidotas jaunās darba vietas. Komisijas galvenais vēstījums Eirozonas valstīm ir bijis un paliek tāds, ka nepieciešams, eh, lai Francija un Itālija uh, veiktu intensīvākas reformas, lai veicinātu konkurētspēju un darba vietu izveidi. Jāstiprina arī iekšzemes pieprasījums un arī investīcijas dalību valstīs, arī Vācijā. Ekonomikas eh, stratēģijām jābūt tādām, lai tas papildinātu cita citu tad mēs varēsim panākt izaugsmi un nodarbinātību Eiropā. Un tieši tas mums ir vajadzīgs. Godātie deputāti, ir svarīgi turpināt reformu ceļu visās dalību valstīs. Un runa nav tikai par ekonomikas reformām. Reformām jānotiek vairākās jomās lai mēs varētu atjaunot konkurētspēju un nodrošināt ilgspējīgu izaugsmi. Jācīnās pret nodokļu nemaksāšanu, kas vairāk kārt šodien tika pieminēta. Gomešas kundze, piemēram, pēdējā par to runāja. Nodokļu nemaksāšanas apkarošana ir svarīga ne tikai, lai ekonomika būtu efektīva, Ir jāiegūst, protams, šie ienākumi, bet jānodrošina arī sociālais taisnīgums. Un mūsu pilsoņi ir nobežējušies par sloga nevienmērīgu sadalīšanu. Dola kungs atsaucās uz Žanu Klodu Junkeru. Jāsaka, es uh, priecāšos ar viņu strādāt, viņš ir mans bijušais kolēģis. Uh, un uh, mēs darīsim visu, lai aktīvāk cīnītos pret nodokļu nemaksāšanu arī Luksemburgā. Uh, Luksemburga var uh, tikt uzskatīt tagad par labu piemēru šajā cīņā. Ko tad tie deputāti? Komisija ļoti atzinīgi vērtē, ka šīs Eiropadomes darba kārtība iekļauj arī enerģētikas politikas jautājumus. Mēs esam ieņēmuši līdera lomu cīņā pret klimata pārmaiņām. Un es ļoti uzmanīgi uzklausīju to, ko teica Harms skundze. Jāsaka, ka zaļie uh, par zemu novērtē mūsu paveikto, un ar to viņi nekalpo Eiropas interesēm. To atzīst, piemēram, arī Els Gors un arī Banski Mūns. Būtu ļoti svarīgi, lai mēs paši neapdraudētu savus panākumus. Un ir arī uh, citi speciālisti klimata politikas jomā bez manis pieminētajiem, kas arī atzīst Eiropas Savienības paveikto un mūsu līdera lomu. Zaļā izaugsme, protams, ir jāpadara par uh, priekšrocību konkurētspējas veicināšanā. Un esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienībai uh, jārīkojas vērienīgi svarīgajās lietās un uh, mazāk Eiropas vajadzētu mazāk svarīgās lietās. Mums ir nepieciešama kopējā rūpnieciskā politika, tas ir liels uzdevums. Eiropas Savienība izvirzījusi uh, vispārīgos mērķus, mums ir tagad konkrēti noteikumi, bet dalību valstīm vajadzētu šo politiku īstenot atkarībā no vietējiem apstākļiem un specifikas. Mēs vēlamies, lai uzņēmumi paši meklētu visefektīvākos un inovatīvākos risinājumus, piemēram, uh, biotehnoloģiju jomā Visefektīvākais veids, kā sasniegt mūsu vērienīgos mērķus, būtu noteikt vienu Eiropas mērķi uh, siltumnīca efektu gāzu emisiju mazināšanai uh, un darīt to ETS kontekstā. Tad, protams, šis mērķis jāsasaistā arī ar ekonomikas reformām. Tas ļaus mums izkļūt no šīs krīzes ar stiprāku un ilgspējīgāku ekonomiku nekā iepriekš. Godātie deputāti, noslēgumā es gribu uh, tagad pievērsties nākamajai diskusijai par Ukrainu. Eiropas Savienība aizstāvēs Ukrainas tautas tiesības lemt par savu nākotni, par orientāciju uz Eiropu Mēs uh, vēlamies palīdzēt Ukrainai stabilizēt situāciju, drošības situāciju un, protams, arī ekonomisko situāciju. Mēs esam nosūtījuši uh, faktu izpētes misiju uz Ukrainu, lai izvērtētu valsts finanšu vajadzības. Un mēs analizējam iegūtos datus, uh, ciešā sadarbībā ar uh, valūtas fondu, kas arī nosūtīja savu misiju uz Kievu. Pagājušajā nedēļā ārkārtas uh, Eiropa padome atbalstījusi atbalsta paketi Ukrainai, ko komisija uh, publiskojusi dienu iepriekš. 1,6 miljārdi eiro var uh, teikt piedāvāti jau ļoti drīz, pakāpeniski, protams, tie būs uh, uh, nelieli aizdevumi, makrofinanšu atbalsts. Un uh, vēl 600 miljoni eiro ir paredzēti Bet, uh, operatīvajām darbībām 1 miljārds uh, tiks uh, padarīts pieejams, kad tiks izpildīti starptautiskā fonda nosacījumi. Un uh, mēs uh, teicam, ka tas palīdzēs Ukrainas ekonomikai kļūt stabilākai un uh, atbalstīt arī uh, parastos cilvēkus. Mēs, protams, uh, darīsim visu, lai atbalstītu cīņu pret korupciju. Protams, ārkārtas situācija Ukrainā nozīmē, ka mums ātri jāvienojas par šo paketi, un es ceru, ka arī Eiropas parlaments to atbalstīs. Paldies! Paldies, komisāra kungs. Un tagad padomas vārdā. Kurkulas kungs. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, cienījamais deputāts, paldies par šīm interesantām debatēm. Mēs esam uzklausījuši virknī uh, deputātu par dažādajiem tematiem saistībā ar nākošās Eiropadomas sanāksmes darba kārtību. Kā jau sacīju, visas šīs lietas ir savā starpā cieši saistīts. Pat mūsu bažas par notikumu attīstību Ukrainā ir atrisināms tikai tad, ja mēs rīkojamies koordināti, nopietni, un to nevar atdalīt no mūsu ekonomiskiem sociālajiem politikam. Daži no jums ir uzsvēruši jo īpaši sociālos aspektus. Es jums piekrītu, ka Tā ir būtiska Eiropas Savienības daļa, pamatoties uz uh, sociālā tirgus uh, pamatu. Ja ir nelīdzsvarotības starp tirgiem un sociālo aspektu, tad tas ir tāpēc, ka sociālā politika ir galvenokārt dalībās pārziņā. Mēs koordinējam mūsu pieredzi, taču uh, Atbildība par šo jomu ir galvenokārt nacionālajiem līmenim. Ekonomiskā atvesaļošanās Eiropā ir novērojama, taču tā arvien ir trausla. Līdz ar to mums ir jāturpina eh, pusgada process ļoti nopietni. Tas ir tikai viens no instrumentiem, taču tas ir svarīgs mūsu visaptvarošajā Eiropas stratēģijā, lai nodrošinātu izaugsmu un darba vietu izveidi. Kā jau minēja daudz šī parlamenta deputāta, progress jau ir panākts ekonomiskās pārvaldības jomā. Svarīgas finanšu regulas ir minētas, izaugsmas un stabilitātes pakts ļoti svarīgs pasākums ir, spērus, eh, ir veikusi Eiropas centrālā banka. Bankas savienība, protams, ir eh, ļoti svarīga, un mūsu Grieķijas prezentūras ambīcija ir panākt, lai vienotais noregulējuma mehānisms tiktu pieņemts vēl šī Eiropas parlamenta sasaukuma laikā. Izšķirošs trialogs norisināsies šeit, Strasbūrā pulksten 15. ar Grieķijas finanšu ministru un Eirogrupas priekšsēdētāju. Mūsu prezidentūra ir saņēmusi jaunu mandātu. Cerēsim, ka tas būs uh, stabils pamats kompromisu panākšanai. Citādi, domāju, mums būs jāatgriežas pie savām valdībām un jāpieprasa elastīgāks mandāts. Noslēgumā vēlos sacīt, kā te ir runa par Eiropas Savienības uzticamību kopumā. Paldies! Paldies! Kurkulas kungs. Līdz ar šiem e, Eiropadoms pārstāvja e, izteikumiem esam noslēguši svarīgo darba kārtības punktu. Nākošais e, darba kārtības punkts ir padoms un komisijas paziņojumi par to, ko mēs esam nodevējuši.